Il Presidente. Allora, buon pomeriggio a tutti. La... Labdien visiem. Ar šo arī atsākam mūsu darbu. Vakardienas sēdes protokols ar jums izdalīts, vai ir kādi komentāri? Izskatās, ka neviens nevēlas par to izteikties, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Un tālāk padomas izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2014. gadu vispārējo budžetu projektu. Brīvā mikrofona procedūra nav paredzēta šeit. Nav arī zilās kartītes jautājuma procedūra. Paskaidroju to jau uzreiz sākumā. Tālāk Rimkunas kungs padomas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Priekšsarētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Man ir tas gods prezentēt jums šodien padomas nostāju par 2014. gada vispārējo budžetu. Pirmais gadējais budžets saskaņā ar daudzgadu finanšu schēmu Šo nostāju padomu pieņēma 2. septembrī. Godātie deputāti, jau no paša sākuma es vēlos pateikt jums, ka padoma ir gatava strādāt ar parlamentu un komisiju tuvākajās nedēļās un mēnešos, lai panāktu vienošanos par realistisku un saskaņotu budžetu 2014. gadam, Cieša un efektīva sadarbība ir nepieciešama šī mēģi sasniegšanai. Padomu no savas puses ir gatava strādāt konstruktīvi un kompromisa meklēšanas garā. Ar prieku varu konstatēt, ka budžeta trialogs, kurš notika iepriekšējā nedēļā, 3. septembrī, noslēdzās pozitīvi un deva cerības. Man tiešām bija prieks konstatēt, ka mēs visi Eiropas parlaments un padome esam vienisprāts par augsto prioritāti, kas piešķiram programmām un rīcībām, kas vērstas uz nodarbinātības un izaugsmas stiprināšanu. Ļaujiet man uzsvērt, ka padomu vispārīgi pieņem komisijas ierosinātos skaitļus 14 gadu vispārēju budžetu projektu operatīviem izdevumiem saistībā ar programmām daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Es vēlētos norādīt, ka visi samazinājumi, ko padomi ierosināja šajās pozīcijās, balstās uz detalizētu analīzi individuālo programmu īstenošanā un pasākumu īstenošanā. Un netika izmantota vispārīga pieeja un nepamatota līdzekļu samazinājuma. Padoms nostāja par pirmo vispārējo budžetu projektu jaunajā finanšu, daudzgadu finanšu schēmā paredz 142,2 miljārdi e, saistībās un 135 miljārdi maksājumos. To atbalstīja lielākais skaits dalību valstu. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību trim svarīgiem elementiem, kas veido pamatu padomus nostājai. Pirmkārt, Padome izlēma piešķirt prioritāti programmām un pasākumiem, kuru mērķis ir atgriezt Eiropu uz ilgspējīga un ietverošas izaugsmes ceļa un nodarbinātības veicināšanas, it īpaši uzsverot jauniešu nodarbinātību, Erasmus, mazam vidē uzņēmumu stiprināšanu un ekonomikas veicināšanu. Otrakārt, padomi ņem vērā pūles, kuras dalībvalsts ir pielikuši, lai konsolidētu nacionālos budžetus. Īpaši uzsvars tiek slikts uz administratīvo izdevumu samazināšanu saskaņā ar valstu iekšējo politiku, īstenojot drošu un piesardzīgu finanšu pārvaldību. Treškārt, padome ierosināja saglabāt rezerves daudzgad finanšu schēmā, lai varētu tikt galā ar neparedzētām situācijām. Priekšsarātāji kungs, varētu deputāti. Šobrīd es ieskicēšu pavisam īsi galveno padomus nostāju skaitļos daudzgad finanskajiem ietvaros, sākot ar pirmo sadaļu pārdomāta un iekļaujoša izaugsme. Padome pievērš īpašu uzmanību šai sadaļai, jo tā skar jomu, kurā Eiropas Savienības pasākumiem ir īpaši pievienotā vērtība. Veidojot būtisku lomu Eiropas 2020 stratēģijai, tīpaši pētniecībā, konkurētspējā, uzņēmējdarbības veicināšanā un inovācijā. Viens A sadaļā konkurētspēja izaugsmēji un nodarbinātībai padome atbalsta pasākumus kas vērsti uz konkurētspējas, it īpaši mazu vidēju uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu un ieguldījumiem izglītībā, humanitārais prasmēs, izmantojot Erasmus visiem programmu. Samazinājumi, kas šeit ir pielietoti, koncentrējas uz lieliem infrastruktūras projektiem, balstoties uz iespējamo apgūšanas spēju, iepriekšējo programmu pabeigšanas gaitu un izdevumu Samazinājums, kurus padomē apstiprinājis ITER un TNT, saskan ar pieeju, kuru nesen komisija aicināja pieņemt, lai apropriācijas apvārsnim 2020, Erasmus un Kosme eh, tiktu koncentrēt uz pirmajiem daudzgadu finanskajiem gadiem, un kompensēt šādu pieeju, atliekot atsevišķus maksājumus lieliem projektiem uz vēlākiem gadiem. Padome tāpat arī mēģinājis nodrošināt e, struktūrālām darbībām piemērot apropriāciju līmeni līdz ar to 1B sadaļā ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija maksājuma apropriācijas eh, pieaugs par 7,5% salīdzinot ar 2013. gadu. Saskaņā ar Eiropas padomu secinājumiem, kas pieņemti 27. un 28. jūnijā, 6 miljārdu eiro pārvirzīšanu uz jauniešu nodarbinātības iniciatīvu ļaus veikt pirmos maksājumus Eiropas Savienības atbalsta saņēmējiem reģionos, kur ir īpaši augsts jauniešu bezdarbs, sākot jau ar 14. gada janvāri. Attiecībā uz otro sadaļu - ilgspējīgu izaugsmu un dabas resursu padome ierosina stabilizēt apropriāciju līmeni salīdzinot ar 2013. gadu. Tomēr padome ierosina paaugstināt tiešajiem maksājumiem paredzētos līdzekļus Eiropas lauksaimniecības garantiju fondam par 0,7%. Samazinājums, kas tiek piemērots šajā sadaļā, tātad Eiropas lauksaimniecības fondam lauka attīstībai un Eiropas jūras un zivsaimniecības fondam balstās uz jaunāko pieejamo informāciju, un to ir iespējams pārskatīt pēc tām, kad uh, komisija rudenī prezentē savu tradicionālo grozījumu vēstuli. Tālāk trešā sadaļa - drošība un pilsoniskums. Padoma aicina veikt mērnu samazinājumus, ņemot vērā reāls, reālās a, absorpcijas apgūšanas tātad iespējas. Īpaši atbalsta šīs zināmas patvērumu jomai, ārējām robežām, tieslietu, tiesiskumu nodrošināšanai, sabiedrības veselības un patarētāja aizsardzības jautājumiem. Attiecībā uz cerato sadaļu globālā Eiropa padome nosaka apropriācijas zemākā līmenī nekā ierosināja komisija, lai labāk atspoguļotu iepriekšējo budžetu īstenošanas līmeni un ņemot vērā reālās apguvas iespējas. Šīs sadaļas kopā ar apakšsadaļām 1, A1B un 2 sadaļu, protams, ka um, balstās uz padoms paziņojumu, kurā komisija tiek aicināta veikt grozījumus, ja attiecīgās pasības nav pietiekamas, lai sektu izmaksas. Kas attiec uz piekto sadaļu administrāciju, padome atzinīgi vērtē institūciju eh, veiktos pasākumus, koriģējot budžetu, samazinot administratīvo personālu eh, par 5% 2013. līdz 17. gadu periodā, tomēr eh, mēs vēl noteicām iespējas vēl vairāk ietaupīt. Līdz ar to iestāžu aprēķinos veiktās rezerves e, algu grozīšanai 11. un 12. gadā tika likvidētas, respektīvi izņemtas, jo padome uzskata, ka Eiropas Savienības iestādēm nav jānodarbojās ar e, Eiropas kopienas tiesas lēmumu minēšanu, vai tāds būs un kāds tas būs. Līdz ar to samazinājumi ir veikti gan saistībām, gan apropriācijām, proporcionāli personālam. Padoma, kā vienmēr, negrozīja Eiropas parlamenta budžeta sadaļu. Un, visbeidzot, sastā sadaļa - kompensācija. Padomu piekrīt komisijas ierosinātām apropriāciju līmenim. Priekšsēdētāji kungs, varētie deputāti, esmu pārliecināts, ka padomas nostāja 2014. gada vispārējā budžeta projektam ir līdzsvaroti ņemot vērā ekonomisko situāciju dalību valstīs un, lai nodrošinātu adekvātu apropriāciju līmenis, sniedzot eh, atbalstu jaunajiem pasākumiem, veicinot izaugsmi un fiskālo konsolidāciju, kas viena stiprinātu otru. Mēs visi esam viensprāts par to, cik svarīgi un cik liela pievienotā vērtība ir programmām, kas tiek īstenots Eiropas līmenī, un visi atbalsta nepieciešamo finansējumu sniegšanu, tā skaitā finanšu ministri. Bet mūs visus saista mērķi nodrošināt budžeta disciplīnu, un nacionālajiem mērķis samazināt deficītu. Līdz ar to katrs papildu eiro Eiropas Savienības budžetā ir ar īpašu slogu uz nacionālajiem budžetiem. Tā, tie ir ierobežojumi, kas rada mums visiem bažas. Līdz ar to mums ir jānosaka prioritātes un jāatrod pareizais līdzsvars. Nodrošinot no vienas puses saulaicīgu programmu īstenošanu un no otras puses ierobežot mūsu nacionālo budžetu deficītu līdz nepieciešamajam līmenim. Es aicinu jūs izrādīt sapratni un sniegt atbalstu šajā jautājumā. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, Eiropas Savienības budžets 2014. gadam būs ļoti svarīgs ekonomikas atbalstam, darbojoties kā katalizatoram nodarbinātībai un izaugsmai un veicinot ieguldījumus kapitālā un cilvēku kapitālā. Es ceru, ka šis kopīgais mērķis mūs vadīs mūsu diskusijās tuvāko mēnešu laikā un meklēsim iespēju panākt pēc iespējas ātrāk šādu vienošanos. Paldies par uzmanību! Paldies Ramkunas kungam. Tālāk vārds Levandovska kungam. Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, godātie deputāti, pēc trialoga šī ir mūsu e, pirmā iespēja paust satraukumu par padomu skatījumu uz budžetu 2014. gadā. Iepriekšējā budžetā mums ziņa bija skaidra, Šis nevar būt parastais risinājums. Jā, tik tiešām e, šoreiz tas notiek e, vēlāk nekā e, nepieciešams. Un jau šobrīd mūsu priekšlikumā ņemot vērā zemos uh, līmeņus. Un šobrīd šeit runā par 1,9 miljārdiem eiro mazāk nekā nepieciešams jau šogad. Un maksājam par 8,4 miljārdiem eiro nekā nepieciešams 14. gadam. Līdz ar to ne, nevar pieturēties pie šāda parasta samazinājuma veida. Man rada bažas šāda padomes nostāja, tradicionāli griežot vispārīgā veidā e, līmeni e, budžetam par 214 miljoniem un maksājums pat par vairāk kā miljārdu. Un Um, es šobrīd arī nespēju saprast loģiku tam, kā šie samazinājumi tiek veikti, jo kontekstā ar visiem solījumiem, ka mums nepieciešama konkurētspējas nodrošināšana, lai Eiropa spētu atkopties. Un samazinājumi tiek veikti tieši struktūra fondos. Tas ir galvenais instruments, lai veicinātu uh, konkurētspēju. Lielākie samazinājumi ir sadaļā, kas tiešām dotu ieguvumu MVU kā kosma vai apvārsni 2020. Un tālāk vēl tik arī mazināt administratīvā atbalsta pasākumi pētniecībai un arī infrastruktūrai tādā veidā, kas būtu izšķirošo programmu sekmīgai īstenošanai. Un ārējās darbības, ņemot vērā, kas notiek ārpus Eiropas, kā Sīrijā, šie samazinājumi atbalsta pasākumiem varētu būt izšķiroši attiecībā uz situācijā apkārtējā pasaulē. Es īsti nesaprotu šo pamatojumu, jo mums ir nepieciešams rezerves elastīgumam, neplānotiem notikumiem 14 gadam. Protams, ka elastīgums tieši ir paredzēts atsevišķiem uh, pasākumiem, lai mobilizētu līdzekļus ārpus paredzētā, nevis paredzēto līdzekļu ietvaros, un tur, turpināt samazināt to, kas jau ir samazināts un nav pilnībā apmierinošs eh, saskaņā 2013. gadu. Tas tiešām rada bažas. Mēs zinām, kāda ir dzīves cikls lielākajiem projektiem. Tātad 13. gadā nekas nebeidzas. Princips ir N plus 2, tātad būs skarti vēl 14. un 15. gads. Mēs zinām, kāda ir situācija Eiropā, Eiropas darba tirgū. Līdz ar to mums tiešām ir jāpapūlas šoreiz. Un tad mūsu kopējā sanāksme ar maksājumu uh, attīstību un, un kāda ir progresa līmeņi lielākajos Eiropas projektos. Es, protams, atzinīgi vērtēju šādu iespēju apspriest to, kas būs pozitīva pieeja e, šādā ļoti nestabilā laikā Eiropā. 90% no apropriācijām šajā budžetā ir nediferencētie izdevumi, tā sauktie roles, un tikai 10% ir paredzēti jauniem, eh, jaunām programmām. Kas attiec uz algu eh, korekcijām, jā, bet ja tiesa lems savādāk, tad rezerves būs jāatjauno. Par aģentūrām tur ir ļoti strikta pieeja, Tātad tur viss notiek saskaņā ar starpiestāžu nolīgumu par pieciem eh, procentiem, tātad visām iestādēm ir vismaz par 1% jāsamazina, un neviena iestāde nav atbrīvot no šī pienākuma. Līdz ar to es aicinātu parlamentu un godātos deputātus ņemt vērā šos argumentus, sagatavojot 14. gada budžeta projektu lasījumu. Es augstu vērtēju jūsu centienus nodrošināt pilotu projektu vai šo izmēģinājumu projektu sarakstu, kas būtu prioritāri, un es ceru, ka mēs tiešām varēsim ļoti sekmīgi sadarboties procesuāli, un, protams, šobrīd mums ir nepieciešams arī ņemt vērā to, ko mēs jau šobrīd zinām gada gaitā, tātad specifiski saskaņā ar pēdējā brīža vienošanos par eh, jauno finanšu perspektīvu Tātad par kosma Erasmus un apvāršanu 2020 līdzekļu izmaksāšanu sākumā un otrais par lauksaimniecību un zivsaimniecību. E, domāsim optimistiski, ka mēs varēsim paveikt savu uzdevumu 21 dienas laikā, kas paredzēts samierināšanai un ka mūsu sarunas beigsies sekmīgi. Paldies! Paldies Levandovska kungam! Monikai Holmajerei tālāk vārds Eiropas parlamenta referente. Lūdzu. Priekšsarētāji kungs, padoms prezidējušā valsts, komisāra kungs, godātie kolēģi. Vispirms pavisam īsi par vispārējo budžeti, tātad um, divas, trīs piezīmes, pirms es pievēršos parlamenta budžetam. Es labi dzirdēju un arī respektēju to, ka prezidentūra saka, ka viņa nav veikuši vispārīgu samazinājumu, bet rūpīgi analizējuši lietas, bet man ir tāds iespējas, ka galu galā samazinājumi ir veikti tādēļ, ka savās mājās, attiecīgajās valstīs netiek īsti galā ar šiem problemātiskajiem jautājumiem. Un līdz ar to uh, Nu, notiek šādi samazinājumi. Līdz ar to kolēģi Anne Jensen, kas runās pēc manis, es jau tad jau iepriekš vēlos paust eh, atbalstu viņas viedoklim. Par pa Eiropas parlamentu budžetu kā tādu es vēlētos papildināt, ka pirmkārt jau Eiropas parlaments eh, risinās jautājumu ar inflācijas likumu savā budžetā, mums ir īpaša situācija, uh, šī īpašā situācija saistās ar nākamā gadā eh, sasaukuma noslēgumu, kas prasa 2,2% no budžeta papildus. Eh, demokrātija maksā naudu, nu neko nevar darīt. Un no tā mēs nevaram izvairīties. Mēs eh, meklējam iespēja sadarboties ar Eiropas ekonomisko sociālo lietu komiteju un reģionu komiteju. Pagaidām gan nekādu konkrētu skaitļi mums nav pieejami. Un šobrīd mēs ziņojumā nevaram to minēt, tos varēsim minēt tikai tad, kad beigsies sarunas. Kopumā Eiropas parlamenta budžets būs taupības budžets, un reālais pieaugums tur nav redzams, tā vietā būs mīnus 0,2%. Un, protams, iekļaus uh, izmaksas saistībā ar paplašanāšanos un Horvātijas uzņemšanu. Un vēlos īpaši izteikties par Eiropas ārējās darbības dienestu. Man ir tāds iespējas, un es arī trialogu ietvaros to sacīju. Nezinu, vai padome paliks pie tā, eh, ko viņi lēmuši, bet 1,7% nodrošināšana, kas eh, tagad tiek veidot, ka viņi tagad jau tiek samazināti līdzekļi uzreiz, tad eh, tieši šī iemesla dēļ man ir tiešām grūti saprast, ja mēs prioritāri lemjam par drošību un kaut vai minēšu Edvards Snowden gadījumu, ņemot vērā šādas pasākums, mums par to būtu jārunā tomēr. Kas attiec uz citām iestādēm, man jākonstatē, ka kopumā mēs neesam veikuši eh, tik detalizētu analīzi un eh, mēs labprāt eh, vedīsim pārunas, un mēs ceram, ka um, ne, nav tiešām šādu vispārīgu samazinājumu, un es uh, domāju, ka mēs vēl varam turpināt šīs sarunas un uh, nodrošināt pienācīgu budžeta līmeni citām iestādēm. Lielas paldies, Mairs kundze. Tagad es došu vārdus Jensens kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmā reakcija uz šo priekšlikumu ir vilšanās. Vilšanās tāpēc, ka ir samazinātas tieši tās pozīcijas, kas ir pašas svarīgākās un kur jau tā bija tik maz līdzekļu piešķirti un kur Eiropas Savienībai īpaši vajadzētu ņemt vērā to, ko tā bija apņēmusies un šis samazinājums ir par 5-6% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Līdz ar to jau bija pieņemti taupības pasākumi. Padome ir samazinājusi līdzekļus tajās pozīcijās, par, kurum, par kurām mēs bijām vienojušies jūlijā. Un tas īpaši attiecās uz pētījumiem, izglītību un padome nav ņēmusi vērā šo vienošanos. Un pagaidām finansējums nav pietiekams. Tas attiecās ne tikai uz izglītību, bet arī uz jauniešiem un jauniešu nodarbinātību. Tad vēl mums ir jāņem vērā to, kāda situācija ir Sīrijā. Un mēs esam tagad nonākuši tik, līdz tik zemam līmenim, ka tas vairs nav izturams. Mēs pilnīgi piekrītam komisijai tajā, kas attiecās uz budžeta jautājumiem un īpaši ir jāpievērš uzmanība tam, kad mēs saņemsim rēķini, kas mums būs jāapmaksā. Taču pašlaik mēs esam nokļuvuši tiešām strupceļā. Komisijai jau bija grūti apmaksāt savus rēķinus, un nākamajā gadā situācija varētu būt vēl sarežģītāka pilnīgi nepieņemami, ka mēs atrodamies šādā situācijā un ir jāliek lielāks uzsvers uz to nākamajās pārunās. Mums noteikti pārunas nebūs vienkāršas, taču es vēlētos jau tagad pateikties Lietuvas prezidentūrai īpašuram Kūnas kungam, kurš ir veicis lielu sagatavošanās darbu. Man tas šķiet ļoti labs, un manā valstī mēdz teikt, kas grib, tas var. Un es domāju, ka Lietuvas prezidentūra tiešām grib. Taču es zinu, ka jūs noteikti saskarsieties ar ļoti sarežģītām situācijām. Un mums ir jāpārliecinās par to, ka komisija spēja apmaksāt savus rēķinus. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies Jensens kundzei! Tālāk dosim vārdu Alanam Lamasūram. Paldies priekšsēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi par 2014. gada budžeta un 2013. gada budžeta labojumiem, jo uz tiem attiecās vieni un tie paši komentāri. Proti, te mums ir nepieciešama vienprātība 28 dalību valstu starpā, un tomēr finanšu ministri neņem vērā to, ka pagājušajā septembrī pieņemtais budžets samazina ļoti daudzas pozīcijas, kas attiecās uz Erasmus programmām, uz izglītības programmām, uz jauniešu bezdarbu un tam līdzīgi. Tad jautājums ir tāds, kam mums ir vajadzīgs korepers, ja mēs nespējam nekādā veidā juridiski panākt kaut ko no valdības un ministriem. Mums ir daudzgadu finanšu plāns, par kuru mēs esam runājuši mēnešiem. Pagājušā gada jūlijā lielākā daļa šo daudzgadu plānu atbalstīja un tika doti svinīgi solījumi ievērot šo plānu. Tas bija pamats. Mēs vienojāmies par to, ka e, e, ja mēs nevaram vienoties par visu, tad mēs nevienosimies par ne par ko. Nu, tagad mēs esam par visu vienojušies. Bet par atsevišķām pozīcijām nē. Tālāk, runājot par kredītiem. Komisija taisās piedāvāt nākamo uh, kredīt summa 3,9 miljārdu apjomā, bet padome par to nav nobalsojusi. Un kamēr tas nenotiks, tikmēr parlamentā šī 2014. 2020. gada budžeta plāna ratifikācija parlamentā nenotiks. Un mēs to varam atlikt uz 2. oktobra plenārsesiju, un, ja vajadzēs, mēs varēsim to atlikt vēl vairāk. Bet es vēlos pateikties Lietuvas prezidentūrai par to, ka viņi vēl strādāt pie šie jautājuma un ka visas politiskās izvēles jau ir izdarītas. Tagad vienkārši tās ir jāīsteno dzīvē. Liels paldies, Lama Sūra kungs, un tālāk es došu vārdu Atkal Rimkūnas kungam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, es vēlētos pateikties komisāram Levandovskim, referentiem Monikai Hokmēranai Jansenai un arī Lama Sūrakungam par ļoti uh, noderīgajām piezīmēm. Uh, Mēs eh, uzskatām, ka labāka izpratne par eh, institūciju eh, ieskatiem attiecībā uz 14. gada budžeta uh, projektu ir galvenais mērķis, un mēs šo savstarpējās sapratnes mērķi esam sasnieguši. Tas mums pavēr ceļu sākt faktiskās sarunas par 14. gada budžetu turpmākajos mēnešos. Uh, un vēlreiz es vēlos norādīt, ka šīs dienas diskusija bija labs sākuma punkts turpmākajam procesam. Gribētu norādīt, ka mēs paļaujamies uz komisijas atbalstu, uh, jo jau tradicionāli komisija uh, ieņem uh, tāda godīga starpnieka nostāju, un mēs jau tagad raugāmies Levandovska kunga virzienā cerībā uz produktīvu sadarbību. Es vēlos apliecināt, ka Lietuvas prezidentūra padomē un es pats uh, darīsim visu, ko spēsim, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus. Vēlos jums pateikties par uzmanību un novēlu parlamentam panākumus, izpētot padomas nostāju turpmākajās nedēļās, un mēs eh, ar cerību raugāmies uz oktobrī un novembrī gaidāmajām sarunām. Paldies! Diskusija par šo jautājumu ir beigusies, un mēs pāriesim pie Lavija ziņojuma budžeta grozījumi numur 2 2013 grozījuma projekts.